Visās valstīs ir jānosaka, kāda ir mērķi, kāda ir priekšlikumi un kā šos mērķus dzimumu līdztiesības sasniegšanai ir iespējams sasniegt. Ko es ieteiktu sievietei, kura vēlas um, aktīvi darboties uh, un uh, pildīt savus pienākumus ģimenē, bet arī darboties politikā? Uh, Šeit uh, rodās jautājums, kāda mm, ir valstu politika šajā jomā, un uh, es vēlētos uzzināt mm, dalību valstu pozīcijas. Proti arī konkrētu politiķu pozīcijas ir ļoti svarīgi, lai mēs runātu par konkrētām lietām. Uh, Sievietes uh, cīnās, bet tas nenozīmē, ka, tas ir, um, ka viņas cīnās tāpat kā vīrieši. Sievietēm pienākumi ir daudz vairāk. Vīrieši domā ar kreiso smadzeņu puslodes, sievietes ar labo. Ko tas nozīmē? Mums tas ir jāizšķir. Kurš ir dinamisks, kurš ir spēcīgāks? Sievietei ir spēks un enerģija, viņai dzīvē ir daudz lomu un viņa zina, kā viņai ir jācīnās. Mēs esam šeit, lai eh, saņemtu pavisam konkrēts priekšlikums. Paldies par jūsu uzmanību! Ďakujem veľmi pekne, pani. Liels paldies Ara Poglu kundzei kur um, bija piedalījās šajā konferencē arī pirms gada, un mēs ļoti priecājamies, ka viņa šogad te atkal var būt klāt. Un nu vārds Krācas kundzei. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι και... Lielas paldies priekšsēdētāji. Man ir liels prieks, ka var būt šodien te kopā ar jums uh, šajā konferencē. Tā bez šaubām ir ārkārtīgi svarīga, tādēļ, ka tā tiek svinēta, daž, uh, sarīkota dažas dienas pirms starptautiskās sieviešu dienas, un tādā veidā mēs varam sagatavot programmas. Uh, uh, pasāk, dažādiem pasākumiem, un bez tam tas notiek arī īsu brīdi pirms Eiropas Savienības parlamenta vēlēšanām. Tāpēc šai konferencei ir īpaši nozīme, mums ir jāapmainās ar viedokļiem un jālūkojas, ko mēs varam darīt gan es parlamenta vēlēšanām, lai būtu uh, parlamentā vairāk sieviešu un lai viņām tiktu uzticētas Eh, svarīgas lietas, lai viņas būtu šeit ne tikai deputātas, bet lai viņām tiktu uzticēti atbildīgi amati. Jo mm, mums ir jāizvairās arī no situācijām, kad sievietes vienkārši tiek saliktas vēlēšana sarakstā, lai tur tādas būtu, un faktiski, kad tā sievietes vērtība neatbilst tam, ko viņai būtu jāpārstāv. Uh, Tomēr nevajadzētu uh, aizmirst atkārtot un atkārtot šos lietas. Mums ir jāizskata situācija katrā dalībvalstī, kā teica Rapoglo kundze, un mums ir jāsadarbojās, mums ir jāskatās, kādi ir pētījumi ir veikti, kādas ir statistikas, mums tās ir jānovērtē, mums ir jāņem vērā arī Eirobarometra statistika. Uh, jo tas eh, ir veicis pētījums saistībā ar eh, Eiropas parlamenta vēlēšanām, gan no demografiskā, gan eh, no citiem viedokļiem. Un vakar šī pētījuma rezultāti tika publicēti. Ir ārkārtīgi svarīgi izskatīt šo jautājumu no pašiem pamatiem, mm, sākot ar katru dalību valstu atsevišķi un secinājumi, ko mēs varētu izdarīt, ir ārkārtīgi svarīgi saistībā ar vēlēšanām, jo jūs jau tad redzēsiet, ka sievietes ārkārtīgi interesējās par konkrētām lietām un par lietām, kas viņus skar eh, ikdienas dzīvē, kā piemēram enerģija, pirktspēja, mm, bērnu. Uh, Uh, situācija šķirtās ģimenēs un tam līdzīgi. Runa ir par to, ka sievietes apzinās, ka sabiedrība ir uh, Eh, mm, androcentriska, tā tad eh, tā ir tendēta un vērsta uz vīriešiem. Mums ir nepieciešama vienlīdzīga pārstāvība, un ne tikai tāpēc, ka mēs sievietes uzskatām to par savu cīņu, bet mēs domājam, ka sabiedrība tādā veidā kļūs labāka. Es domāju, ka mēs par to esam daudz runājuši, un es domāju, ka mēs par to esam vienprāt, viensprātis un vajadzētu visas šīs labās idejas realizēt arī praksē mūsu ikdienas dzīvē. Līdz ar to mums ir jāķerās pie darba, un tas mums ir jādara zināms mūsu politiskajām partijām, mūsu sabiedrībām, un tikai tā mēs panāksim labākus rezultātus. E Eiropas parlamenta mm, vēlēšanās tad būs ievēlēts vairāk sieviešu, vairāk vietas dialogā. Un paldies, esmu jūsu rīcībā, lai atbildētu uz jebkuru jautājumu, uz, esmu atvērta jebkurai sadarbībai. Ďakujem veľmi pekne. Paldies priekšsādātājs kundzei un, nu, vārds Francijas um, parlamenta pārstāvēja. Viņa ir sieviešu, komit, sieviešu tiesību komitejas uh, priekšsādātāja lūdzu vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es vēlētos uzdot divus jautājumus mūsu debatēs, proti, kā motivēt politiskās partijas un kā motivēt sievietes, lai uh, E, viņas darbotos politikā. Ja mēs runājam par politisko partiju motivēšanu, tad e, to mēs varam darīt ar e, likumu roku, un es, mēs Francijā neesam noteikuši kvotas, bet mēs esam noteikuši vienlīdzības likumu. Mums ir jācīnās par to, lai būtu diversitāte, un uh, attiecībā uz šo cīņu, tad mums tā ir jāturpina. Bet, lai motivētu sievietes uzņemties politisku atbildību, tad uh, mēs to varam darīt, piemēram, dažādos veidos. Francijā mēs to darām ar soda naudu palīdzību. Proti, ja politiskajā partijā nav pietiekams skaits sieviešu, tad partijai ir jāmaksā soda nauda Tas būtu no vienas puses. Bet no otras puses jautājums ir par to, kā pamudināt sievietes iesaistīties politikā, jo varbūt viņas nav ieinteresētas šajā politikā iesaistīties. Un e, es domāju, ka Eiropas Savienībai te ir e, liela nozīme, mums ir jāmaina sabiedrība tā, lai sievietēm paliek vairāk brīva laika, lai iesaistītos politikā. Paldies! Paldies uh, Kutels kundzei un tagad došu vārdu Estels kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Jā, tā ir taisnība. Gads ir pagājis, un mēs tagad runājam par šīm vienām un tām pašām tēmām, un argumenti atkal ir tie paši. Tā ir ļoti slikta zīme. Tas nozīmē, ka nav bijis pietiekami liels progress panākts, ka nav pieņemti tādi mēri, kas būtu varējuši nest kaut kādus augļus. Šie mēri nav panākuši to, kā ir lielāka vienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem patiesībā uzklausot Bulgārijas parlamenta pārstāvi, Man ir tādas e, divējādas jūtas, jo, protams, mums ir jāveicina debates, lai mainītu mentalitāti un lai cīnītos pret stereotipiem sabiedrībā. Sievietes ir tādi paši cilvēki kā vīrieši ar tādām pašām tiesībām, un šādas tiesības viņām ir gan profesionālā, gan politiskajā un ekonomiskajā sektorā. Te nav runa vienkārši par to, kā mums ir nepieciešams ierakstīt sievietes eh, vēlēšanu sarakstā, lai skaisti izskatītos, jo tas nav skaistuma konkurss. Vēlēšanas tas ir eh, kaut kas nopietnāks, tas norāda uz kandidātu un kandidāšu politisko briedumu un uz viņu nopelniem. Es domāju, ka te rodas divas lielas problēmas, kas kavē sievietes piedalīties politikā no vienas puses ir ļoti grūti savienot profesionālo un ģimenes dzīvi, un no otras puses ir šī augstarpība, un šie abi jautājumi mums būtu jāizskata, jo atšķirība at atalgojumā ir ārkārtīgi slikta zīme. Es vēlētos jums atgādināt, ka manā valstī šī uh, algu atšķirība ir tikai 8%, proti tikai puse no vidējās algu atšķirības Eiropas Savienībā. Uh, Un to vajadzētu novērst, jo sievietēm un vīriešiem ir tiesības uz vienādu atalgojumu par vienu un to pašu darbu. Eirobarometrs mums sniedz ļoti interesantas ziņas par piedalīšanos vēlēšanos. Tur ir teikts, ka sievietes mazāk interesējas par vēlēšanām nekā vīrieši. Un tad ir arī citas ziņas, kur ir teikts, ka valstīs, kurās uh, lēmēju institūcijās ir lielāks sieviešu skaits, sievietes interesējās vairāk par politiku un vēlas vairāk piedalīties. Tā rezultātā būtu jāizskaidro tieši sievietēm, kādas ir Eiro parlamenta uh, pienākumi. Un ir nepieciešams sievietēm radīt šo pārliecību, ka Eiropas parlaments kaut kam der. Un tajās valstīs, kur sievietes parlamentos ir maz pārstāvētas, tad ir jāsaprot, ka kvotu sistēma un līdztiesības likums te varētu būt palīdzīgs arī, lai cīnītos pret to, ka um, pilsoņi nepiedalās vēlēšanās. Es domāju, ka šādiem līdzekļiem mēs varētu mobilizēt sievietes, lai viņas gan kandidātu vēlēšanās, gan vēlēšanās balsot. Paldies! Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka. Liels paldies, līdz priekšstādātājs kundze. Un tagad runās vēl viena pārstāve no Portugāles parlamenta. Viņa ir ētikas, um, sabiedrības un kultūras komitejas locekla Anna Koto, lūdzu, jums vārds. Uh, paldies, priekšstādātājs kundze. Es um, arī mm, sieviešu komitejai vēlējos ļoti pateikties par šīs konferences uh, rīkošanu. Es saku paldies Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, kuri ir šur patbraukuši, un īpaši es pasakos sievietēm jo mēs um, šeit uh, esam pulcējušies, lai atzīmētu starptautisko sieviešu dienu. Es esmu ētikas, uh, sabiedrības un kultūras komitejas um, pārstāve, un šeit uh, liela loma ir ģimenei. Jebkādas diskriminācijas apkarošanai starp vīriet, vīriešiem un sievietēm. Uh, Savā komitejā mēs runājam par uh, atšķirīgām darba samaksām, par um, uh, vārdarbību pret sievietēm. Tas viss ietilpst mūsu kompetencē. Maina uh, tautiete tikko runāja par to, ka Portugālē mēs esam iesākuši jaunu ciklu mēs um, gādājam par lielāku līdztiesību, Un um, eh, sociālistiskā partija ir iesniegusi um, priekšlikumu, un um, šāds likums jau ir pieņemts, ka parlamentā ir jābūt pārstāvētam 33,3% sieviešu. Šis uh, likums uh, skar arī vīriešu intereses Tas gādā arī par to, ka tiek nodrošināta līdztiesīga vīriešu pārstāvniecība, bet vairāk tas, protams, ir domāts sievietēm. 2009. gadā mēs esam jaunu izaicinājumu priekšā. Ir svarīgi runāt par to, kā no šīm tiesiskajām saistībām mēs varam panākt ko praktisku, kāds būs uh, sieviešu sadalījums sarakstos. Katrā S, e, katram trešajam sarakstā būtu jābūt uh, atšķirīga dzīmuma nekā iepriekš. Un uh, tikai tā mēs varam nodrošināt, ka šis likums um, gūs panākumus, uh, lai um, mūsu pašvaldībās un um, nacionālajā parlamentā sievietes būtu pārstāvētas plašāk, kas attiecas uz uh, pašvaldībām un uh, uzņēmu padomēm uh, šī prakse neatiecās, tomēr uh, tur ir vērojami uzlabojumi. Es ļoti ceru, ka arī nākamajās Eiropas parlamenta vēlēšanās mēs šeit piedzīvosim lielu kvalitīvu lēcienu. Liels paldies, un nu es dodu vārdu tavai Slovākijas kolēģei kura arī ir komitejas dalībniece. Liels paldies, priekšsādātājs kundze! Es ļoti priecājos, ka tieši jūs, Čehijas prezidentūra, uh, esat pārstāvēti šajā konferencē un mūsu diskusijā. Dāmas un kungi, ir ļoti labi, ka mēs šodien uh, runājam par šo svarīgo tēmu par sieviešu iesaistīšanos politikā. Es ļoti priecāju, ka man ir bijusi iespēja piecus gadus darboties Eiropas parlamentā un pārstāvēt manu valsti, Slovākiju. Sievietes ir spējušas pārliecināt visus, ka viņas patiešām iedaras politikā, jo tādējādi ir iespējams nodrošināt labāku likumdošanu, uh, iesniegt labākus grozījumus, īpaši, kas attiecās uz ģimenes lietām. Mūsu komiteja ir nosūtījusi ļoti vērtīgus signālus, kuriem būtu jātiek piemērotiem arī praksē. Un tiem būtu jātiek uh, no, onkora, no ankorotiem arī nacionālo mm, parlamentu uh, praksē. Mēs esam radījuši ietvaru sieviešu līdzdalībai valdības amatos, uh, Un, nu, mūsu uzdevums ir pārliecināt mūsu vēlētājus un vēlētājus, ka viņiem ir jāpiedalās vēlēšanās. Mums ir jāpārliecina arī vīrieši, ka sieviešu līdzdalība um, nes līdz jaunus signālus, jaunus aspektus, jaunas tēmas un ka viņas iedaras politikā. Es uzskatu, ka mūsu šodienas diskusija palīdzēs virzīties mums tālāk un sasniegt uh, līdzvērtīga pārstāvniecība 50 pret 50% Eiropas parlamentā. Uh, mēs, uh, un ka mēs varēsim sasniegt jaunus uh, mērķus, kas ir saistīti ar sieviešu līdztiesību. Es ļoti priecājos, ka sievietes no manas politiskās grupas um, šodien piedalās šajā konferencē, un es uzskatu, ka viņas sniedz lielu ieguldījumu lai um, šie aspekti tiktu īstenēti. Es novēlu nu jums visu labu. Paldies, Plešīnskas kundze. Un nu es dodu vārdu uh, Horvātijas parlamenta pārstāvei Karmelai Kaparinai. Viņa ir um, dzimuma līdztiesības komitejas uh, līdzpriekšsādātāja. Both on national and local level is a profound impact. Tas ir ļoti svarīgi. Šis jautājums ļoti svarīgs ne tikai um, sieviešu organizācijām, bet visai sabiedrībai, jo mums jāizmanto viss potenciāls, um, lai uzlabotu sieviešu stāvokli. Uh, dzimumu līdztiesības jautājums tiks skatīts rakstīts eh, um, uh, Horvātijas parlamentā uh, eh, 2008. gada jūlijā, un arī tika noteikts kvotas uh, politiskajām partijām. Uh, tas ir ļoti pretrunīgs jautājums, uh, jo tas ir uh, instruments, lai sasniegtu lielāku sieviešu līdzdarību Eh, un arī eh, palielinātu to lomu politisko partiju vadībā, jo sievietes ir vairāk nekā pus no iedzīvotājiem, un tas ir ļoti, tās ir ļoti svarīgs faktors demokrātijas attīstībā un ekonomiskā progresa attīstībā, eh, virzībā. Sievietēm ir lielāks sloks, kad sabiedrībai krīze bieži vien viņi zaudē darbu un viņiem ir lielāks arī sociālais risks, tāpēc arī tām vajadzētu dot lielāku iespēju lēmumu pieņemšanā e, un e, tas ietekmē sieviešu dzīvi. Vēl viens jautājums, kas ir ļoti svarīgs. E, kā atrast pareizo veidu motivēt sievietes, lai viņas piedalītos politiskajā dzīvē? Uh, jo vēsturiski un arī tradicionāli tās ir pastumts maliņā e, nepieciešami lieli pūliņi, arī izglītība, sabiedrības kampaņas un arī citi pasākumi, lai to nodrošinātu. Bet galvenais ir likumdošanas satvars, e, lai varētu ievieš jautājumu pareizi vēlēšanās gan la, vietējā, gan reģionāla līmenī um, ir um, ļoti svarīgas, jo tas ir atkarīgs no partijas vadītājiem, lai viņi ieviestu vairāk sieviešu vēlētājs eh, deputātu, eh, izvirzāmo deputātu sarakstā. Un arī man bija īpaša konferences, kas bija veltīta šai tēmai Un bija, mēs redzam, ka tas ir politiskās izvēles jautājums gan valdības, gan NVO, mm, uh, un, uh, lai, bet nepieciešams liels darbs, lai sieviete varētu ieņemt savu vietu un kalpot uh, sabiedrības, visas sabiedrības labā. Paldies! Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok a teraz dávam slovo. Paldies par jūsu runu. Un nu, runās Kretu kundze, uh, mūsu kolēģi no komitejas. Suntem cu toții conștienți că uneori cetățenii europeni colegi, colegi. politicienii sunt nav apmierināti ar politiķiem un politiķiem. Uh, Politiķus mēs redzam kā cilvēkus, kas ir vairāk ieinteresēti tajā, lai viņiem būtu vāra. Viņi grib, lai viņiem ir vara un nevis šo varu labi izmantot. Un eh, cilvēki bieži nav apmierināti ar politiķiem, taču šī neapmierinātība ir atšķirīga. Tur, kur sieviešu parlamentā ir vairāk, tur tiek uzskatīts, ka uh, politiķi nav tik korumpēti un politika ir taisnīgāka. Tur, kur sievietes ir pārstāvētas lielākā mērā, eh, politikā mm, tad arī uzlabojās tās um, investīcijas, kas tiek veiktas veselības, aprūpes, izglītības un sociālajā sistēmā. Taču, ja sievieši ir mazāk, tad lielāki ieguldījumi tiek veikti aizsardzībā un informātikas attīstībā. Līdz ar to mēs varam skaidri lasīt šo ziņu, ka mums nevajag paļauties ne uz kādiem aizspriedumiem. Sievietēm ir gan citāda politiskā vīzija, gan citāda uh, pieredze. Viņām ir izglītība, ko viņas ir guvušas universitātē, jo lielākā daļa universitātes beidzēju ir sievietes. Uh, sievietēm varbūt nav tik daudz naudas un nav tik daudz eh, pārstāvības. Um, nav, viņas nav tik redzamas, jo šeit eh, mēs nonākam tādā apburtajā aplī, jo tie, kam pieder vāra, tie nonāk uz žurnālu vākiem, tie tiek intervēti un tie, kam naudas nav un vāras nav, un tās, protams, ir sievietes, par viņām Mēs neko nezinām. Tāpat mums arī pietrūkst spējas savienot darbu un ģimenes dzīvi un arī vienlīdzīgu sadalījumu starp mājas darbiem. jo šīs izmaiņas neienāks tā vienkārši dabiski. Mums ir jāveic likumdošanas reformas, lai nonāktu pie līdztiesības. Paldies! Ďakujem veľmi pekne pani Kretu. Teraz... Eh, es pateicos Kretu kundzei un uh, tagad es dodu vārdu Margaritai Petkovai no Bulgārijas. Liels paldies, priekšsādātāji! Es ārkārtīgi priecājos, ka es varu šeit uzstāties. Es tikai vēlētos izteikt nelielu precizējumu. Sievietes, kas nodarbojas ar politiku Bulgārijā, viņas tiek novērtētas ne tikai tāpēc, ka ir skaistas, bet arī tāpēc, ka viņas dara ļoti profesionālu darbu. Tas drīzāk ir Bulgārijas lepnums, un es izmantošu šo iespēju izteikties starptautiskā konferencē, lai pateiktos šīs konferences organizatoriem un atgādinātu, ka šodien, kad mēs īpaši pieminām uh, starptautisko sieviešu dienu, kas tuvojās, tad. Uh, mēs, kas esam so, m, mm, sociālistu pārstāves, eh, vēlamies apsveikt visas sievietes. Paldies! Ďakujem veľmi pekne, aj my vám želáme všetko dobré. Eh, Liels paldies, mēs jums novēlam visu labu. Un um, tagad es dodu vārdu mūsu kolēģei Bagāno kundzei Viņa ir deputāta Eiropas parlamentā lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšsādātāji. Man ir tāds iespējas, ka starptautiskās politikas darba kārtība pašlaik ir mainījusies, un to ir mainījusi krīze. Krīze pasliktina pilsoņu dzīves apstākļus, bet vismagāk no tā cieša sievietes, jo visas problēmas, kas ir saistītas ar nodarbinātību, ir ārkārtīgi svarīgas un uh, var gadīties, ka tagad uh, šis sieviešu jautājums aizvērsīsies otrajā plānā. Bet sievietes ir ārpus darba tirgus, tā piemēram Itālijā ir ārkārtīgi daudz Eh, cilvēku, kas tika atlaisti no darba, ir apmēram 20% sieviešu bez darba Itālijas dienvidos, un bieži vien tās ir sievietes, kurām ir augstākā izglītība, bet eh, šeit mums ir jāsaskarās ar nabadzību pat uh, vidusšķirā. Un tāpēc politiķiem vajadzētu kaut kādā veidā atbildēt uz šo problēmu. Zūda darba iespējas sievietēm, un eh, mums ir nepieciešams piestrādāt politiskajā līmenī pie tā, lai mainītu situāciju. Un, protams, kā lai sievietes tiktu pārstāvētas parlamentā, ir nepieciešama spēcīga sieviešu kustība. Vakardien mums bija iespēja parlamentā uzklausīt Nobeļa prēmijas, miera prēmijas laureāti, kas mm, ir no Irānas, un uh, viņa teica, ka ir iespējams uzlabot situāciju Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai būtu ievērojama sieviešu kustība visā Eiropā, bet kā mums to teica profesora Dahlerupa, tad ir arī dažas problēmas, kur ir nepieciešams ārkārtīgi liels balsu skaits, lai varētu tikt kāds ievēlēts Eiropas uh, parlamentā, un līdz ar to ir liels risks, ka neviena sieviete no dažiem apgabaliem netiks ievēlēta. Es domāju, ka mums ir nepieciešams pie tā piestrādāt un likt saprast nacionālajā līmenī, ka mēs pie tā strādājam. Tad eh, runājot par sodiem, ekonomiskie sodi bieži vien nedarbojas. Atcerieties, ka Eiropas parlamentā Mēs uzlikām sodu tām politiskajām partijām, kas savos politiskajos sarakstos nepiedāja sieviešu kandidatūru, un bija daudzas partijas, kas izvēlējās samaksāt sodu. Tas nav nekāds uh, risinājums, jo viņi samaksā sodu, un tāpat tur nevienas sievietes nav. Es domāju, ka vajadzētu mm, piedāvāt risinājumu tādu, ka eh, sarakstu, kurā nav sieviešu, nevar pretendēt Paldies. Teraz dām slovo uh, pani Jakupī, ktorā... Paldies, un uh, nu, vārds Jakupī kundzei, kura pārstāv. Um, paldies, um, priekšsādātājs kundze. Man ir ļoti liels prieks, ka es varu būt kopā ar jums, un es uh, gribēju ko teikt par sievietēm manā kan, uh, valstī Maķedonijā. Es um, pārstāvu Demokrātiskās integrācijas partiju, tā ir um, Slovēņu partija, un uh, šai partijai ir um, uh, parlamentā ir astoņas uh, sievietes. Maķedonijā uh, ir um, uh, parlamentā ir 32% sieviešu, bet uh, pēdējā laikā uh, Atvainojiet, ka mana angļu valoda nav pārāk spīdoša. Es runāšu maķedoniešu valodā, un mana kolēģi man tulkos. Vidiki našata partija, kako partija, ovaj, albanska partija, imame Нели, како албанци сме 27% во Македонија, 26% во Македонија. Останки сме 26 послова Македонија и сме со 29 противници, меѓу нив Uh, our, uh, my party. Uh, man eh, partijā ir pārstāvi no Makedon Maķedonijas un eh, Albānijas. Mums ir 39 parlamenta deputāti. Eh, tas ir un 27% eh, eh, no visiem deputātiem ir sievietes. Mūsu partijā mums ir sievietes, jau bija, jau pirms tika ieviestas dzimtas kvotas. Mēs esam uh, apmierināti, ka mūsu uh, ir, ir šīs kvotas, mums ir 30% noteikti, mēs šo kvotu esam pārsnieguši un tagad mums ir 32% sieviešu parlamentā. Eh, mēs, nu, bija trīs uh, dzimtas kvotu modeļi. Uh, 2002. gadā mēs izmantojam kvotu, kur bija 30% sieviet, sieviešu šajā sarakstā, bet mēs eh, panācam to, ka bija eh, tikai 18,3% eh, sieviešu, kas tika ievēlēta. Faktiski mēs ievēlējām mazāk sieviešu nekā bija noteikts. Otrs modelis, ko mēs izmantojām, uh, pēdējās vietējās lētīšanās pirms četriem gadiem. Tā bija kvota, kur bija 30%, un, un mēs um, panācam to, ka tika ievēlēt 27% sieviešu vietējās padomēs, un 2006. gadā bija trešais modelis parlamenta vēlēšanās. Kur, um, no katriem um, tiem uh, kandidātiem bija jābūt abz, abām dzimtēm pārstāvētām. Un 2008. gadā mēs uh, panācām 31,7% eh, sieviešu. Tas parāda to, ka politiskā partija bija pārliecināta mm, eh, par rezultātiem, uzticējās sievietēm un eh, šajā sarakstā ievies pat vairāk sieviešu ehm, nekā bija paredzēts kā vienlīdzīgo tiesību komitejas locekle, un līdz ar to uh, uzdevums ir cīnīties uh, un panākt, lai vairāk uh, sieviešu tik ievēlētas vietējās vēlēšanās, un pašlaik šīs vēlēšanas notiek Maķedonijā. Un tādējādi mēs ceram, ka vietējās vēlēšanās mums būs panākuma, mēs palielināsim sieviešu uh, skaitu no, uh, no 22,7% līdz vairāk nekā 30%, līdz to šī kvota tiks eh, nodrošināta. Un mēs ceram, ka kādu dienu mēs uh, piedzīvosim to, ka sieviete būs parlamenta priekšsēdētāja. Mums jau divas priekšsēdētāja vietniece bijušas. Ar komitejas palīdzību mēs cīnāmies par to, lai būtu vairāk sieviešu uh, sabiedrības uh, visās sfērās, uh, svarīgos amatos. Paldies uh, Maķedonijas um, deputātai par uzstāšanos, un nu es dodu vārdu Franceskai Medīnai. Viņa pārstāv Spānijas parlamentu un ir um, līdzvērtīgu iespēju komitejas locekli. Paldies, priekšstādātājs kundze. Mēs šeit esam ieradušies no Spānijas eh, kongresa, deputātu kongresa, un es vēlētos pateikties eh, par to, ka šī konference tika organizēta, un mums ir liels gods, ka varam šeit būt. Mēs vēlētos arī piebilst dažas lietas un es vēlētos uzsvērt to, cik nepieciešami likumi, ar kuru palīdzību mēs varam rīkoties nevienlīdzības gadījumā, un es vēlētos teikt, ka mana valsts, manuprāt, ir pioniere mm, šajā likumdošanas in, instrumentu radīšanā. Mums ir likums pret uh, mm, dzimumu nevienlīdzību un arī pret uh, dzimumu, var, par dzimumu vardarbību. Man šķiet, ka mēs šeit debatējot konstatējam, ka ir pastāv tāda nepietiekama sistēma, kas funkcionē Eiropā, un mums būtu nepieciešams um, iet tikai uz priekšu, mēs nevaram spērt soli atpakaļ attiecībā uz tiesībām, kuras jau esam panākuši. Mums ir ne tikai jāprogresē, bet mums ir arī jākonsolidē tas, ko mēs jau esam panākuši. Es domāju, ka tas ir mūsu pienākums turpmākajos gados un sevišķi nākamajās Eiropas parlamentu vēlēšanās. Paldies! Ďakujem veľmi pekne uh, za príspevok zo španielského parlamentu. Uh, paldies um, Spānijas uh, delegātai. Pirms es uh, dodu vārdu nākamajam runātājam, es gribētu teikt, ka pašlaik um, tiek pārtraukta iespēja pieteikties runām. Mums vēl būs trīs pārstāvi no MVO, un tagad es dodu vārdu Eiropas lobby grupas uh, NVO priekšsādātājai. Uh, bonjour, malheureusement. Uh, labdien! Es atvainojos, uh, mūsu ģenerāla sekretārē bija steidzam jādodas projām, un tādēļ es runāšu viņas vārdā, tā, jo šie Eiropas lobby pārstāvji Um, daudzas manas organizācijas un nu, apmēram 30 NVO, kas cīnās par sieviešu tiesībām. Mēs vēlamies, lai sievietes un vīrieši tiktu vienādā skaitā pārstāvāt Eiropas parlamentā. Tātad šīs vēlēšanas notiks 2009. gadā. Un mēs esam saņēmuši atbalstu no uh, Margotas Valstrēmas, uh, Slovenijas republikas prezidentu, arī no eh, Nobela prēmijas literatūrā eh, ieguvēju un arī no Simonas Vēls, kas ir bijusi Francijas politiķa. Un šīs atbalsts tā tad ir bijis eh, ļoti liels. Mums, mēs tagad veicam kampaņu visā Eiropā, un mēs vēlamies, lai visas Eiropietes un Eiropieši tiktu pārstāvēti tajā lēmumu pieņemšanā, kas attiecās uz viņu dzīvi. Tas, ka sievietes nepiedalās lēmumu pieņemšanā, vispār nav likumīgi. Mums ir jābūt vienlīdzīgiem, jo statistikas mums ir diezgan skumšs jo šeit mēs redzam, ka 77% vīriešu ir deputāti Eiropas parlamentā un 68% vīriešu ir ieņem komisāru amatus. Un mēs vēlētos, lai 2009. gadā panorāma mainās. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētāja. Tagad mums būs pārstāvis no. Mm, Belenbergs kundze. European Disability Forum, which is... Uh, liels paldies, mēs pārstāvam um, NVO, kas aizstāv cil, uh, cilvēkus ar ierobežotām tie, um, iespējām Eiropas Savienībā. Mēs um, pilnībā atbalstam um, 50 pret 50 procentu kampaņu lai pievērstu uzmanību cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, un Eiropā ir 50 miljoni šādu cilvēku, no kuriem 55 līdz 60% ir sieviešu. Runājot par um, diskrimināciju, sievietēm jāsaskaras ar vēl lielāku diskrimināciju nekā uh, um, vīri, uh, sievietēm ar ierobežotām iespējām ir um, jāsaskarās ar vēl lielāku diskrimināciju nekā sievietēm bez tādas. Eiropas vēlēšanu kampaņas uh, laikā 2009. gadā un izmantojot um, iespēju uh, Izmantoju, izmantojot um, starptautisko sieviešu dienas um, svinības, mēs esam sagatavojuši manifestu, kurā ir desmit prasības. Es um, pievērsīšos tikai vienam, kas ir šīs dienas konferences um, temats. Ir vienlīdzīga pieeja vēlēšanu kampaņai. Tā ir pamatiesība balsot saskaņā ar informētu izvēli. Ir būtiski, lai šiem cilvēkiem būtu pieeja dažādiem informācijas formātiem, zīmju valodai, kā jau tas tika šeit minēts, televīzijas programmas subtitriem, kad notiek priekšvēlēšana debates Un te es minu tikai dažas prasības. Visbeidzot, bet tas ne, ir nemazāk svarīgi. Mm, vēlēšanu kampaņā ir tiesības tikt izvēlētam, un mēs iedrošinām, aicinām sievietes ar ierobežotām iespējām piedalīties vēlēšanās, izvirzīt savu kandidatūru. Uh, Mūsu manifests ir pieejams šeit zāles aizmugurē. Un uh, es gribējos arī informēt par interneta vietni, kuru mēs esam atvēruši pirms uh, Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tās nosaukums ir uh, Disability World Counts. Sievietes ar ierobežotām iespējām, kuru ir 50 miljoni, spēja ietekmēt iznākumu. Liels paldies! E, ďakujem veľmi pekne za, za váš príspevok. Liels paldies par jūsu runu, un noslēgumā es dodu vārdu Papančevakas kundzei no Bulgārijas, kura pārstāv Eiropas fórumu cilvēkiem ar ierobežotām iespējām. Liels paldies! Mana kolēģe šeit jau izteica mūsu bažas. Es strādāju Um, uh, Eiropas formā, mm, kas nodarbojas uh, tieši ar uh, um, jautājumiem ar cilvēkiem ar ierobežotām spējām. Un um, viņas vārdi ir uzaicinājums iesaistīt un iesaistīties vairāk sievietēm politikā un arī sievietēm ar ierobežotām spējām. Lielas paldies par uzmanību! Ďakujem veľmi pekne, pani. Liels un sirsnīgs paldies! Līdz šajā diskusijā mēs uzklausījām 29 cilvēkus, gan vīriešus, gan sievietes. Mūsu konference ir jau gandrīz beigusies. Un atļaujiet man noslēgumā teikt vēl dažus vārdus. Ļoti bieži mēs dzirdējām, ka sieviešu uh, problēmas šķietami atkārtojās, ka mēs runājam visu laiku par vienām tām pašām tēmām. Jā, protams, pamat tēmas vienmēr ir viens un tās pašas. Tomēr es uzskatu, ka lāniem soļiem mēs virzāmies uz priekšu. Un uh, situa sieviešu situācija mūsdienu sabiedrībā uzlabojas ministra, komisāra kungs un komisāris kundze minēja arī skaitļus. Visbiežāk mani šokēja trīs skaitļi. Un proti, runājot par vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm, ja šis process virzītos uz priekšu un tiktu turpināts tādā pašā tempā kā pašlaik, tad uh, mērķi mēs sasniegt tikai pēc 25 gadiem. Ja mēs iedomājamies, ka vienlīdzīga darba samaksa vīriešiem un sievietēm pirmo reizi mm, tika mm, diskutēta pirms 52 gadiem, kad spēkā stājās Romas līgums, tad uh, man ir dziļš šoks, ka mums būs nepieciešams vesels gadsimts, lai vīrieši un sievietes par vienādu darbu saņemtu vienādu atalgojumu. Es nedomāju, ka tas dara godu Eiropas um, Savienībai un civilizētāju sabiedrībai. Es neticu, un uh, man ir liela pārliecība par to, ka tā ir likumdošanas vaina. Šeit mums ir jārunā par labo gribu lai nodrošinātu tiesisku pieeju sievietēm mūsu sabiedrībā. Mums ir jārunā par nabadzību, par cilvēku tirzniecību, par sieviešu nepietiekamu pārstāvniecību eh, lēmēji varā. Un visi šie jautājumi skar sievietes cieņas jautājumu taisnīguma princips šeit būtu pietiekams, respektīvi būtu pietiekams, lai pieliktu punktu šīm problēmām. Es ļoti pateicos, ka bija ievērojāt disciplīnu savu runu laikā un ka ievērē, ievērojāt atvēlēto runāšanas laiku. Tādējādi mums radās iespēja uzklāstīt tik daudz Nacionālo parlamentu pārstāvju. Uh, Un noslēgumā ne tikai tiem, kas šeit ir klāt, un ne tikai uh, sievietēm Eiropas Savienībā, bet visām pārējām sievietēm visā pasaulē gribēju vēlēt uh, starptautiskajā sieviešu dienā, lai tiktu ievērota jūsu cieņa un lai jums tik, tik dot, tiktu dota iespēja izmantot uh, savas spējas. Uh, lai jūs varētu darboties sabiedrības labām. Es vēlējos pateikties visiem oficiālajiem runātājiem, visiem Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, visiem NVO pārstāvjiem, Eirobarometra pārstāvjiem, sekretariātam. kā arī apkalpojošiem personālam. Paldies arī tulkiem, kas um, atļāva mums um, strādāt un saprasties šajā multilingvālajā sabiedrībā. Un nobeigumā atļaujiet man jūs ielūgt uz kokteili. Uh, pieņemšana notiek šajā ēkā. Kad jūs iziesiet no sanāksmes zāles, um, tas ir um, vienu stāvu zemāk ātrijām izmantojiet spirālveidu kāpnes uz leju. Es vēlējos jums novēlēt arī jauku atceļu māju un ceru, ka mūsu šīs dienas konference uh, sniegs ieguldījumu uh, tajā, lai Eiropas parlamenta vēlēšanas būtu panākums sievietēm un Eiropai. Paldies! Ešte, ak dovolíte jednu, eh, ak počujete jednu krátku. O, es atvainojos, tad vēl īsumā pavisam neliela piezīme. Es domāju, ka tāda sabiedrība kā mēs o, nevaram palikt bez piemiņas. Parlamenta fotogrāfs um, nofotografēs mūsu kopbildi. Vai jūs nevarētu iz,